Meine Damen und Herren, Dāmas un kungi, atsāksim sanāksmi. Turpināsim balsošanu. Un tagad mums ir jābalso par groša ziņojumu par iekšzemes dzelzceļa pasažieriem pārvadājumiem. 42 komitejas grozījumi. Kurš par? Pret? Atturas? Pieņemti. Herr Kamber. Kamber kungs, es atvainojos. Priekšsēdētāji man iepriekš neļāva izteikties. Viens no labumiem Eiropas Savienībā ir tas, ka cilvēki